ir jāiznīcina. Paldies! Tas eh, pabeidz mūsu vienas minūtes runas. Mums eh, tika iesniegts eh, Bolcāno tiesas spriedums par deputātu Džanu.